Lama Eiropai. Jautājums kolēģiem, vai jums ir jautājums par reglamentu? Jā, Jā priekšsēdētājs kundze. Es gribētu lūgt jūs, komisija ir mainījusi vietas un varbūt, ka varētu sveikt no eh, La Vida de Bunjuela apmeklētāju eh, grupu, un viņi vēlas, lai parlamentu uzmodinātu eh, no literatūras. Nu, protams, ka tas ļoti nozīmīgs reglamentu punkts. Jā, labi, tagad turpināsim lēmums, kas pieņems attiecībā uz jaunu pras, programmu Eiropai. Komisijas paziņojums komisāra Tisens Kundze lūdzu. Madam Chair, dear. Priekšsēdētājs Kundze, cienījamie deputāti. Esmu gandarīta par iespēju apmeklēt jūs Strasbūrā, lai iepazīstinātu jums jaunu prasmju programmu Eiropai, kuru formāli apstiprinās eh, piekdien. Es esmu gandarīta par to, ka varu jau šodien izstāstīt jums eh, mūsu programmas galveno programmu. Tā ir viena no komisijas svarīgākajām šī gada darba programmas iniciatīvām. Tas nepastapirināti dos ieguldījumu, lai uzlabotu situāciju ar nodarbinātību. Es gribētu pateikties parlamentam par aktīvo ieguldījumu debatēs par jaunajām prasmēm gan pagājušo gadu, eh, veidojot ziņoju par 21. gadsimta eh, konkurētspējīgo darba eh, tirgu un šogad par jaunajām darba vietām un nodarbinātību Marika Implūra un tāpat arī e, izglītību un profesionālo izglītību e, ziņojums, ko rakstīja Ernests Maragalas. Tas ir tikai dažas no jūsu iniciatīvām. E, tāpat arī kopīgā uzklausī, uzklausīšana e, starp nodarbinātas un kultūras komitejas, kurā es piedalījos kopā ar savu kolēģi Tiboru Navračiču. Cienējamie deputāti, jaunas prasmes tas ir uzplaukuma e, sastāvdaļa. Ja cilvēkiem būs labas zināšanas, tad viņas arī, viņi varēs strādāt e, kvalitatīvās darba vietās un strādāt kopīgā uzplaukuma ziņā, uzlabojot arī dzen Eiropas e, konkurētspēju un ievest, ieviešot jaunus novatoriskos risinājumus. Vairāk nekā 70 miljoni eiropiešiem ir trūcīgas uh, lasīšanas, rakstīšanas un digitālās zināšanas. Viens no četriem piedo, uh, pieaugušajiem nav saņēmis sekundāro kvalifikāciju, un pārāk daudz cilvēki dara darbus, kas neatbilst viņu talantiem. Uh, sievietes ir 60% no cilvēkiem ar augstāko izglītību, bet tas neatspoguļojas viņu darba vietās. 40 40%, e, tomēr 40% no Eiropas darba devēja ir grūtības atrakst atbilstošus e, darbiniekus un pārāk maz cilvēki ir spējīgi nodibināt paši personīgo savu biznesu. E, digitālajā transformācijā ir nepieciešams e, strādāt, lai mēs mainītu savu dzīvesveidu un tās zināšanas un prasmes, kas ir patiešām nepieciešamas. Ir runa par augsta līmeņa zināšanām, jūs jau nu pat ar e, manu kolēģi Avramopolos par to runājāt, ka pat uh, Eh, lai gan ir labi, labi nodarbinātības rādītāji, tomēr cilvēki eh, relatīvi eh, maz izšķiras par profesionālo izglītību. Kopumā visas dalība valstis ir konfrontētas ar līdzīgām problēmām nodarbinātības jomā. Uh, Mums e, jaunā prasmju kontekstā ir trīs galvenie līmeņi. Tātad e, darba tirgus, e, saistībā ar darba tirgu visā Eiropā, zīm prasmes un kvalifikācija, kas ir vienkāršāk saprotama un izmantojama pārobežu sadarbībā, kā arī ja nepieciešamība uzlabot prognozi par vajadzīgajām darba vietām un pras, prasmēm. Tas, ko solām mēs, tā ir pamatzināšanu garantija. Mēs iesakām dalību valstīm apvienot spēkus, lai nodrošinātu zināšanu, zināmu zināšanu līmeni arī tām iedzīvotāju grupām, kas ir bezdarbas kartas, lai tādējādi labāk uz, uzlabotu viņu vietu darba tirgu, iespēju integrēties darba tirgu. Pa, Un, protams, ka ir arī jāatvieglo e, darbā un studiju iespējas. It īpaši jau ir e, zināmi ekonomikas sektori, kur ir jāuzlabo izglītības e, līmenis, jāiesaista visi spēlētāji, lai konstatētu, kas mums ir nepieciešams, un tad jāizstrādā praktiski risinājumi. Eh, bēgļi un eh, migranti ierodas Eiropā un ar savām zināšanām viņi arī var būt ieguldījums mūsu integrācijā, eh, ekonomikā. Ir svarīgi viņus integrēt darba tirgu un arī viņus nodrošināt ar jaunām prasmēm. Tam ir nepieciešams vispirms konstatēt, kādas ir viņa zināšanas, kvalifikācija, profesionālā pieredze, lai spērtu nākamos soļus. Vēl mūsu programmā ir runa par, eh, par nepieciešamību eh, dibināt eh, biznesa partneru attiecības jauna, jauniešiem, kas arī palīdz attīstīt uzņēmēju darbības aktivitātes un zinātības. Mm. Nākamajos divos gados notiks arī vēl citi pasākumi. E, mēs e, ieskatīsimies e, tātad Eiropas kopējā ietvarā, lai uzlabotu prasmes, zināšanas, kvalifikācijas, un mēs ceļam, ka, ceram, ka jūs mūs atbalstīsiet, kad laiks būs pienācis. Tāpat arī digitālās prasmes un darba kvalifikācijas ir e, svarīgas, lai attīstītu lielu digitālo talantu e, kopumu, e, no kura tālāk varētu izrietēt šo te iespēju izmantošanu. 2017. gadā jāpaskata sešas galvenās kompetences kas bija pieņemtas tīpaši saistībā ar profesionālo izglītību, kā arī dzen augstāko izglītību, lai uzlabotu Uh, lai uzlabotu informāciju par šo te cilvēku iespējām darba tirgu. Uh, darba tirgu. Uh, Mēs runājam arī par 2014. līdz 2020. gada eh, eh, pārskatīšanas eh, un finanšu līdzekļiem, kas tiek piešķirti jaunām prasmēm. Eiropas lielākā vērtība un labākais instruments ir mūsu cilvēki, lai panāktu ātras maiņas globālajā ekonomikā, tad mums ir jāizmanto cilvēku prasmes un zināšanas zināšanas. Šī te programma arī palīdzēs sniegt atbalstu tam, kā mobilizēt eh, cilvēkus kopīgam darbam, lai uzlabotu eh, situāciju Eiropā. Paldies! Paldies, eh, komisārs kundzei! Un tagad uh, sāksim diskusijas. Uzstāsies runātāja frakcija vārtā. Pirmais runātājs Dievits Kasa, divas minūtes lūdzu. Labdien, priekšsēdētājs kundze. Es eh, vēlos eh, atzinīgi novērtēt šo jauno prasmju eh, programmu, kas ļaus eliminēt robus, kas mums ir un garantēt jauniešiem iespēju apgūt pamatzināšanas kā lasīšana, matemātika, digitālas prasmes. Un mēs te fokusējamies ne tikai uz akadēmiskām prasmēm, bet arī uz arod izglītību. Komisija ļoti labi izskaidroja, ka šīs prasmes eh, tiks atzītas eh, un pielīdzinātas eh, akadēmiskām kvalifikācijām. Lai šīs izmaiņas notiktu, jāiekļauj sadarbībā sociālie partneri, akadēmiskās aprindes, iestādes, uh, jāpiesaista pilsoniskā sabiedrība, lai mēs varētu ap, mācību programmu saturu pielāgot un attiecīgi aktualizēt. Arī eh, pedagogiem būtu eh, jāpaplašinā savas zināšanas adekvāti. Es domāju, ka šādā veidā mūsu rokās būs daudzveidīgs instruments, ko var, var pielāgot un uh, pilnveidot un efektīvi izmantot darba tirgu. Ļoti svarīgi nodrošināt konsekvenci starp politiku un rezultātiem dalību valstīs. Un lai um, gūtu labus rezultātus, mums nepieciešami cilvēki ar labām pamatzināšanām. Uh, cilvēki, kas nav analfabēti, kas prot iespējams vairākas valodas, kam ir digitālas prasmes, matemātikas pamatzināšanās. Un tā mēs arī uzlabosim uzņēmēju darbības vidi. Paldies nākamā runātāja sociāla demokrāta frakcijas vārdā Juta Steinruka divas minūtes. Jā, izglītība ir mūsu nākotne, un tādēļ tai jābūt vienai no prioritātēm mūsu darba programmā. Uh, Atbalsta programmas pagājušo gadu laikā ir noduši pie investīcijām un samazinājuma, piemēram, arī izglītības jomā. Ja mēs paraugamies uz skolām, tad tās eh, bieži neatbilst digitālās nākotnes prasībām mēs neesam eh, vadošie pasaulē digitālo zināšanu jomā, tādēļ mums ir nepieciešama laba izglītības stratēģija. Un manā skatījumā Tās ir trīs uh, lielas jomas. Uh, pirmais - bezmaksas pieeja izglītībai, to starp digitālās kompetences uh, mācīšana. Visiem jauniem cilvēkiem jāmāk attīstīt iniciatīvu, pieņemt uh, argumentu balzētas lēmumus, um, saskatīt kopsakarības, ir nepieciešami plāni, lai jauniem cilvēkiem būtu pieeja jaunajām tehnoloģijām, lai tās varētu izmantot, bet ne tikai kā patērētāji, un otrkārt tālāk izglītība un tālāk apmācība. Kompleksas uh, sistēmas noved pie jauniem izaicinājumiem darbaņēmējiem. Tādēļ izglītībai jābūt saskaņotai ar apmācību, ir jābūt jauniem darba mācību plāniem. Un trešais ir mūža izglītība. Uh, kā institūcija. Tā jāpieskaņo tehnoloģiskai attīstībai, tā ir aizvien ātrāk un aizvien grūtāk ir sekotai, bet ar to ir saistīta Eiropas konkurētspēja. Mums ir nepieciešama kvalificēta stratēģija, lai um, darbotos pret. Uh, darbņemēju trūkumu. Un mūža izglītībai jābūt uh, nodrošinātai, nu, piemēram, minimālajam uh, atvaļinājumam, kas ir piešķirams izglītības eh, mērķiem, it īpaši MVU saskaņas ar problēmām to garantējot. Paldies, nākamais runātājs Krasna Demskungs, EKR vārdā. Komisārs. Eh, Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze. Es piekrītu jums un kolēģiem. Prasmes un kvalifikācijas ir eh, ļoti svarīgas. Mums patīk šī komisijas iniciatīva. Vēlos piesaistīt jūsu uzmanību tam, ka nevaram koncentrēties tikai uz to, ka trūkst mm, zināšanu vai kvalifikāciju. Jādomā par to, kā palielināt pieprasījumu pēc attiecīgām kvalifikācijām, jo ir starpības starp um, kvalifikācijām, kas pastāv, un uh, tādām kvalifikācijām, kādas mm, ir pieprasītas tirgu. Un uh, komisija vēlas šo robu aizpildīt. Un tagad 2015. gada mēs uh, saņēmām Arodu izglītības institūta ziņojumu, un tur rakstīts, ka 25% gadījumā cilvēkiem, kas piesakas darbam, ir pārāk labas, pārāk augstas kvalifikācijas. Šī problēmas puse arī ir jāplūko. Paldies, nākamais runātājs Labajovas kundze Alde eh, frakcijas vārdā divas minūtes. Paldies, priekšstādātājs kundze. Priekšstādājs konza kolēģi, mēs gaidām darba ar kārtību jauno prasmu iegūšanai, jo tā ir dot nozīmīga programma. Tā ir nozīmīga mums un kolēģiem ALDE grupā. Runājot par jaunām prasmēm, mums vienmēr jāievēro reālā vajadzība uh, darba tirgu. Jūs teicāt, komisārs Kons, ka 40% uzņēmumiem Eiropas Savienībā tā saskars ar problēmām atrast atbilstošo darba ņēmēju ar atbilstošām kompetencēm. It īpaši IT jomā. Jā, atzīst. Uh, ir eh, izglītības eh, apliecinošie dokumenti, arī prasmes, eh, arī augsto tehnoloģiju prasmes un jāpiemēro darbņēmēji zināšanas. Mūsu pienākums ir parādīt jauniešiem, ka darba tirgus tiešām labi darbojas. Mums jāstrādā kopā, lai mēs panāktu to, ka apmācība un um, augsto tehnoloģiju apgā, apgūšana jauniešu acīs būtu pievilcīga. Tā tad ir iespējams dubults apmācības ceļš, tradicionālā apmācība, profesionālā apmācība un izglītības citi pasākumus vajadzētu darīt vairāk, lai mēs zinātu, kā tieši attīstīsies pieprasījums nākotnē. Eiropas komisijai vajadzētu um, palielināt un uh, apjomā paaugstināt um, dažādus pasākums, kādi ir domāti, uh, lai veicinātu šo um, tematu izskatīšanu. Komisārs Kunds, paldies par jūsu personīgo ieguldījumu šī jautājuma risināšanā un um, gribu uzsvērt, ka šī darba kārtība ir uh, solis pareizajā darba kārtībā. Paldies. Uh, nākamais ir Žo uh, Pementa Lopes, Goja frakcijas vārdā. Priekšsēdētājs kundze, tiek aizvien teikts, ir tik ļoti augsts bedarbs, bet tas ir tā kā aizbildinājums un tādēļ Eiropas 2020. gada mērķus tikai grib sasniegt tajā pašā laikā m, mm, ceturdaļu iedzīvotāju uh, ir bez darba. Tiek runāts par mūža izglītību, un komisija īsteno apmācības un izglītības pakļaušanu, kas neatbilst vis uh, valstu interesēm, bet tikai darba tirgus interesēm un lielo koncernu interesēm. Tiek izveidota elite un citi sociālie slāņi tiek izslēgti. Tehnoloģiskā inovācija tiek uzsvērta un tad tā sauktā flex security valda. Uh, ir neoliberāla darbība, kas neievēro kolektīvo līgumu noteikumus un citus darba ņēmēji to nevēlas, jo tas novada pie nabadzības. Paldies! Paldies, nākamā runātāja Džīna Lamberta, zaļo frakcijas vārdā. Well, thank you. Paldies! Būtu labi redzēt šos četrus dokumentus mums pat uz galda, lai diskusija būtu. Uh, detalizētāka, bet no nu, skaidrs ir, eh, ir deficīti mūsu prasmju situācijām. Par to esmu runājuši arī runājot par zilajām kartēm, un runa nav tikai par digitālo sektoru, bet arī par inženieru sektoru, kur eh, konstatējam milzīgi deficīti. Tā kā jāskata eh, šīs pamata iemaņas un kur mēs un kādā veidā mēs tās attīstīsim, un arī uh, skatot uh, to no dzimuma perspektīvas. Mums um, ir arī citi ziņojumi, kur mēs skatām uh, mūsu ekonomikas um, pārveidošanu uh, par stabilāku uh, zemoglekļu ekonomiku, un te mums arī parādās jaunas prasmes. Es ceru, ka komisija aplūkos šīs prasmes. Uh, Un citādi mēs atkārtosim mūsu ziņojumus eh, bez eh, progresa. Paldies un noslēgumā eh, grup, no grupu runātājiem Laura Aģējā FT viena minūte. Paldies priekšsēdētāji, komisāris kundze. Ehm. Mūs interesē tīpaši nodarbinātības jomu, runājot par šo programmu. Komisija solīja uh, progresu, bet uh, uh, nekas nenotiek. Mēs redzam, kas notiek Grieķijā, Francijā un tā tālāk. Mēs um, vēlamies labāku mobilitāti darba ņēmējiem. Vienīgā mobilitāte, ko redzam šobrīd darba tirgu, ir smadziņu aizplūšana no dienvidiem uz ziemeļiem Eiropā. Uh, stingrāka likumdošana kopienas līmenī netiek uh, pienācīgi ieviesta. Mēs joprojām gaidām uh, darbinieku nosūtīšanas direktīvu, to pārskatīja, mm, vēl pirms uh, valstis paspēja to īstenot un joprojām pārskata. Nav iespējas līdz ar to pasargāt darbņēmēju tiesības un mazināt sociālas problēmas, kuram saskaras Eiropā. Paldies! Tagad. Um, nākamrunātāji. Uh, paldies priekšsādātāji. Es uh, vēlos um, atbalstīt um, jaunu prasmju programmu. Prasmes ir uh, pamata elements reaģējot uz šīm dziļajām izmaiņām, kurām cauri iziet Eiropā. Mums tiešām tas viss piesaistīs nodarbinātībai, un vispirms mēs varam runāt par kvalitatīvo darba spēku un mazāk kvalitatīvo, kvalificēto atvainojot darba spēku. Tā kā mums te jārunā par eh, prasmēm un kvalifikācijām, kas eh, relevantas uzņēmumiem, ko pieprasa uzņēmumi. Uh, Nu, tīpaši te jāpievērš sarod izglītībai un uh, tās pilnveidošanai. Tā ir jātīsta un jānovērtē atkal, um, jāiestrādā um, apmācības programmas. Un šādi mēs varētu izveidot tādu informatīvo platformu uh, par uh, prasmēm. Tas varētu būt pirmais solis. Uh, Mm, bet vajadzētu individuāli uh, piesaistīt tās prasmes, ko mēs attīstam, tām prasmēm, ko pieprasa tirgus un um, darba ņēmēju konkrētām vajadzībām. Jādomā arī par to, kā dalība valsts rīkosies un jācenšas, lai tās strādāt līdzi. San, Sanders kundze, jūs. Uh, pieņemsiet Sanīkungu zilo kartīti. Sanīkungs, jums 30 sekundes. Paldies, kolēģe. Es gribētu uzsvērt to, ka 2020. gada apvārkšņa kontekstā ir jāsaka, ka Stratēģijas ietveros esam izstrādājis arī šo jauno prasmju programmu. Ungārijā e, ir e, jāsaka, ka e, Orbana valdība ir ievadījusi tādas pasākums, kas ir um, pretēji šīs darba kārtības virzienam. Vai jūs uh, to arī tā redzat un vērtējat? Uh, Atbildi. Dārgais kolēģi, es domāju, ka dalībvalstīm tiešām jāatgādina, cik um, nozīmīgi ir strādāt pie jaunām prasmēm un tīpaši pie apmācības. Manā valstī, Francijā, mūsu valdība apmācību ir noteikusi par prioritāti, nu vismaz tā tas ir teikts, bet tajā pašā laikā pasākumi ir ievadīti tādi, kas mm, uzņēmumiem nu, nedod tādu drosmi un nedod uh, jauns impulsus amatniekiem. Uh, kas um, daudzkārt uh, izmanto abuniecības apmācībā esošos. E, te tiešām daudz, kas vēl ir jāpadara dalību valstīs un arī mans pārstāvētajā valstī Francijā, tā tas ir. Danke. Paldies! Tagad nākamā runātāja uh, Silvija Kosta divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es tiešām ļoti augstu vērtēju to faktu, ka komisārs kundze, Taisens kundze, ir mūs iepazīstinājums ar uh, jauno prasmju programmu. Tas novadīs pie uh, cilvēku kapitāla uh, spēju uzlabošanas un um, vērtīgu programmu turpināšanas. Es arī esmu uh, to uh, aicinājusi darīt sēdē nodarbinātības komitejā, diskutējām ar komisāru Navratiču un diskutējām arī par mūža izglītību. Zinām, ka piedāvājums un pieprasījums nevienmēr saskan. Mums jāveicina ir digitālās prasmes un pamatprasmes. Liela nozīme ir tālāk apmācībai. Ir jā. Ja apvieno universitāšu uzņēmumu un pētniecības darbs. Tā tad uh, mēs virzamies šajā uh, virzienā trīs uh, būtiskie punkti - prasmju attīstība, kvalifikācija un uh, karjeras izvēles. Šie punkti ir nozīmīgi un tie ir jārespektē. Tāpat gribu runāt par personīgām kompetencēm, to ievērošanu prasmju, um, tā saukto garantiju un neformālo spēju uh, līdz izmantošanu. Tas, ko jūs plānojat uh, jūnijam, tas nozīmē to uh, arī, ka trešo valstu pilsoņu kompetence tiks atzīta. Tas ir tas, ko mēs arī prasām. Un studentiem būtu iespēja uh, studēt. Es šeit runāju par bēgļiem kā jūs veicināsiet nacionālo valdu darbību, kā uzlabot salīdzinātību, kā uzlabot studentu un uh, praktikantu mobilitāti. Mums ir jāpievēršas pie dažādiem, pie dažādu temātu konfliktu risināšanu. Šeit runa ir par a, skolotāju, a, mācekļu un a, citu IT zināšanām. Paldies, nākamā runātāja Lina Boilena. Um, paldies. Šeit mēs patiešām varam runāt par to, ka vienmēr ir nepieciešams uzlabot darbinieku zināšanas, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību. Mēs nevaram programmu izmantot tikai, lai apmierinātu privātās intereses. Uh, ir jā. Ja, uh, Ir, ir, ir jāpievērš liela uzmanība eh, kvalitātes apmācībai un citām lietām. Mēs nedrīkstam pieļaut eksploatāciju. Eh, privātās eh, rūpniecības intereses nav vienmēr sabiedrības interesēs. Vislabākā palīdzēt cilvēkiem ir apmācīt viņus, jo mācībām ir jābūt mūžas glītībai, bet tām ir tomēr arī jāuzlabo pašas personas personas kvalitāti. Paldies, saka priekšsēdētāja, un tagad eh, Renkas kundze viena minūte. Eh, cienījamies komisāri kolēģi, prasmes, tas ir Eiropas politiķiem jaunais maģiskais vārds. Visi to mīl bez galai, tīpaši, ja mēs runājam par jaunām prasmēm. Es jau redzu posterus eh, smukās krāsās, kurus jau, jaunieši smaida par savām prasmēm. Bet ko tas nozīmē? Ko tas, eh, kā to saprot jaunie bezdarbnieki? Vai viņi patiešām tādējādi gūs jaunas iespējas, vai arī tā būs būs tomēr stratēģija, lai izvairītos. Eh, un ja cilvēkam ir trīs augstākās izglītības, eh, un viņš tomēr ir bezdarbnieks, tad tas nozīmē, ka viņam nav īsto izglītību un prasmes. Uh, Tas nozīmē, ka ir jādomā par izglītības sistēmēm, kas gan atbilst studentu ambīcijām, gan arī tomēr pastāv programmas, kas rada darba vietas, kur šīs zināšanas un prasmes var izmantot šis maģiskais vārds var ietekmēt cilvēku dzīves, un tas, es ceru, ka tas būs pozitīvi. Paldies! Pagaidiet, pagaidiet mazlietiņi, ir zilā kārte, Šulces kungs, vai jūs pieņemsiet zilo kārti? 30 sekundes, Šulces kungs. Renkis kundze, es, man ir tikai viena augstākā izglītība kā inženierim, bet man nebija grūti atrast darbu pēc studijām. Jūs runējāt par studentiem ar trijām izglītībām, kas nevar atrast darba vietu. Es domāju, ka tas ir pārspīlēti. E, katrā valstī kaut kas tam līdzīgs gadās. E, jūsu runu es sapratu, ka labāk nevajag darīt neko, vai zaļie patiešām negrib neko darīt. 30 e, sekundes atbildēju saka priekšsēdētāja. Ja, ja mēs skatāmies uz Spāniju, tad tur patiešām ir cilvēki ar trīs augstākajām izglītībām, viņi neatrod darba vietas. Tas ir tāpēc, ka vajag ne tikai jaunas zināšanas, bet ir vajadzīgas arī investīcijas un darba vietas, kādēļ jauniešus apmāca. Tas jau arī ir tas galvenais moments, ka Eiropas līmenī ir nepieciešamas citas aktivitātes, lai jauniešiem iedotu reālas perspektīvas direktīvas. Paldies! Un tagad Kolins skundzei viena minūte. Paldies! Jā, par ko es gribēju pat runāt, runājot par jaunajām prasmēm, ka Turcijas prezidents, kas ir kandidāta valsts, saka, ka sievietes, kuras, kurām nav bērni, ir tikai tādi puscilvēki. Um, bet sievietei ir jābūt iespēja izvēlēties vai darbu, vai bērnus, vai jābus. Turcijas valsts ir valsts, kur vadība nerespektē sievietes un saskata sieviete tikai eh, reproduktīvo mašīnu un apkopēju pēc sava vīra. Un Mm, te nu mums e, vajadzētu tomēr atskatīties uz e, sasniegumiem pagātnē. Džēna Ostina sufrāžistes un citas sievietes, kas ir e, padalījušas ļoti, ļoti daudz gan arī kara laikā, gan kopumā ja viņas tiek nosauktas par, fem, par feministēm tikai, tad tā ir šovinistiska attieksme. Es ceru, ka Britu sievietes to sapratīs balsojumā. Vai es eh, atgādināšu, jūs, protams, varat runāt par ko gribat, bet šis tā kā nebija īsti par Eiropas eh, jauno prasmju programmu, saka priekšsēdētāji. Bet eh, jūs, protams, pieņemat lēmumu pati, par ko runājat. Un tagad eh, Mihēla Šoidava minūte 30. Priekšstādājas kundze, dargie kolēģi, es gribētu teikt paldies komisārs kundzei par sniegtiem ievadvārdiem. Tieši šobrīd, diemžēl, mums nav pietiekam daudz elementu darba kārtībā, un tas, par ko runāšu tagad, tie ir jautājumi, jautājumi, ko sagaidam par Eiropas prasmju un jauno prasmju programmu. Tā ir nepieciešama Eiropai, to jūs uzsvērāt arī ievadvārdos. Mēs nevaram samazināt audzēkņu skaitu, kas nav uh, beiguši skolu, pat labi tas mums nav izdevies. Aizvien uh, aptuveni 20% jauniešu nespēja uh, paveikt pamat izglītības prasības. Tagad runājot par jaunu prasmju programmu, mm, jāsaka, ka tas ir balstīts uz pētījumiem. Vai jūs izmantojot arī PISA stu, PISA studijas un pētījumus, vai jūsu darbs ir balstīts uz citiem pētījumiem? Uh, Es domāju, ka jaunu prasmju programmas mērķis ir uzlabot pamata prasmes, un es domāju, ka šī darba kārtība atainos arī to, kas ir nepieciešams darba tirgo. Nu, nav iespējams ierobežot mūsu um, programmas tikai ar tirgus uh, prasībām. Tajā pašā laikā ir jānodrošina arī pamatzināšanas. Paldies! Paldies. Nākamais runātājs Brando Benifei. Priekšsēdētājs kundze. Mēs, protams, vēlamies, lai konkrētie priekšlikumi par jaunu prasmju programmu Eiropai tiktu turpināk attīstīt. Mums jau ir runāts par zināšanām, par garantijām, par tā sakto EKF un par pieeju darba tirgumu. Tā jāuzlabo, tā jābūt. Uh, iekļaujošākai, īpaši attiecībā uz uh, uh, citām kategorijām. Digitālās uh, spējas, kas ir jāuzsver, profesionālā apmācība, tāpat arī novērtēšanas sistēmas, kas varētu tikt izmantotas, lai izzinātu, kādas prasmes ir migrantiem un bēgļiem. Papildus tam ir jārunā arī par pilsoņu sociālajām tiesībām un darba vietībām, un to radīšanu. Bez jaunām darba vietām jaunas prasmes nebūs pielietojams. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja Kostadinka Kuneva viena minūte. Jāniks Asfalsi. Paldies! Uh. E Mērķis ir nodrošināt to, ka 75% no e, darba spēka būtu nodarbināti 2020. gadā. Tātad tas ir Eiropas 2020 programmas mērķis, bet es domāju, ka pagātnē politika nav bijusi tik optimāla, e, lai neradītu nākotnes problēmas. Kur tad radīsies tās darba vietas? Ja mēs ākli kaut ko atbalstīsim izglītībā vai, vai tirgu vai vienkārši iesaistīsim eh, šo te zināšanu eh, piesaisti. Eh, mēs redzam, cik svarīga ir papildus izglītība un mums ir tomēr jāiet eh, tālāk un plašākā kontekstā. Ehm, protams, ka praksa un apmācība arī ir svarīgas, eh, bet eh, mums ir jādomā par personāli prioritātēm. Un es domāju, ka jaunā programmai vajadzētu eh, skatīties, kā nodrošināt cilvēkiem labākas zinātības, nevis uzņēmumu vēlmes izpildīt. Paldies! Un tagad Izadēla Adinolfi, viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Vienmēr ir vēlme veicināt e, spējas un izmainīt personības. Jaunieši tiek e, skatīt, e, skatīti kā cilvēku resursi, ko grib eksploatēt. Tas ir nepareizi. Cilvēkus grib iesaistīt darba dzīvē, un tas ir viss. Mēs redzam, kas notiek ar darba reformu, kas notiek, ko prasa Eiropas Savienība no Itālijas un Francijas. Tā rezultātā sociālā un kultūras dzīve cieši. Jauniešiem ir viss jāmācās un jāiemācās, bet tam nav nekā kopīga ar, kritiskā, ar kritisko attieksmi. Un um, viss ir pakļauts tikai ekonomikas interesēm. Bez tām bija runāts par vienu miljārdu eiro jaunas garantijai Pozitīvu rezultātu nebija. Jauniešu bezdarbs Dienvidē Eiropā ir neakceptējami augsts. Mums ir jāatstāj šis ceļš, mums ir jāmaina virziens, un kā jau teikts, mums ir jāatzīst jaunas ter teritorijas, ko vajag iedzīvotājiem. Paldies, Toms Vandekelēras. Paldies, komisāri kolēģi. Es ceru, ka man nav nevienam jāatgādina par eh, bezdarbniekiem jauniešiem, kur ir tik daudz arī Flandrijā, lai gan mūsu situācija vēl nav tā pati sliktākā, Protams, ir pilsētās šur tur jauniešu bezdarbs, bet tas eh, saistās kopumā gan jauni, ar jauniešiem, gan arī pieaugušajiem, eh, kas gan eh, mācās visu mūžu, bet tomēr nesasniedz rezultātus. Šī te jaunā programma nav pāragra, pā, pāragri atnēkusi. Cilvēki ir vairāk nekā tikai diploms. Protams, diploms ir uz mūžu, bet šī iniciatīva ir domāta ne tikai tam, lai cilvēki kaut ko papildus iemācītos un tādējādi apmierinātu darba devēja prasības, bet gan, eh, lai visu, ko viņi ir apgūši dzīves gaitā, pieredzi un tā tālāk, lai to izmantotu. Un cilvēki, kā es, eh, pāri 40, tas nav nekāds iz, ņēmums. Tāpēc galvenais mums ir jāskatās mazāk uz diplomiem, bet vairāk uz kompetencēm. Mums ir jāiedrošina cilvēki izvēlēties jaunu ceļu, un tas varētu būt labs instruments šī te jaunā programma. Atbilstoša darba vieta, tā ir ļoti vērtīga lieta. Ar šo programmu Eiropa var labāk sagatavoties nākotnē izglītojot cilvēkus. Un tagad viena minūte Maritai Ulf. Ulfskogai. E, Cienījamais priekšsēdētāji komisionāri, e, vispirms jau gribu pateikties komisāram par jauno prasmju programmu. E, tas patiešām ir ilgtermiņa darba sastāvdaļa un tiek runāts par jaunām kvalifikācijām un iespēju tās salīdzināt starp dalībvalstīm. Tas ir svarīgs aspekts. Mums vajadzētu ar šo programmu aizsniegt visus jauniešus, kurus nevarēja sasniegt jaunietas, jaunatnes garantija. Eh, it īpaši darba tirgu viņiem ir vajadzīgs liels atbalsts. Eh, tomēr es esmu noraizējusies eh, par uzņēmēju darbību un par šo te komunikāciju, jo galu galā arī uzņēmējiem ir jāatsaucas un ņemot vērā sabiedrību un vēlmi e, pēc drošības un tam, no, nu, tam līdzīgi. E, tā kā šī te problēma nav viena, problēma ir plašāka un es domāju, e, ka ir diezgan bīstami tas, ka uzņēmēji var negatīvi to ietekmēt. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamais runātājs Nikolaus Kuntis, viena minūte. Paldies. Um, jaunā Eiropas prasmju programma, kas tagad eh, ir sagatavota, eh, es eh, nevaru atbalstīt jaunu liberālu pieeju. Es domāju, ka darba tirgus šī te regulācija un deregulācija tie ir punkti, kas saistāts ar šo te kontekstu un iznāk, ka būtībā iegūst biznesmeņi no tā visa. Bet mēs jau runājam par izglītību un apmācību programmu, eh, un mēs redzam, ka cilvēki aizbrauc no Grieķijas un pārceļas dzīvo citās valstīs. Eh, tas nozīmē, ka mēs neesam pietiekami ieinteresēti individā, bet gan mēs vairāk koncentrējamies uz eh, uzņēmējiem, uz biznesmeņiem. Ir pārāk daudz uh, Grieķijā bezdarbnieku, uh, kuri neko neiegūst no jauno prasmju programmas un ne no kā cita modernajā liberālajā pasaulē. Paldies! Un, un tagad Šulces kungs e, pusotra minūte. Cienījamais priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze. Uh, E, šī te prasmju programma, es to varu tikai atbalstīt, jo e, te mēs runājam par kompetencēm, kas ir vajadzīgas darba tirbu, labklājība un sociālā drošība, e, tās balstās uz zinātībām un tas attiecas uz visiem. Līdz ar to kvalifikācija ir vajadzīga Eiropas Savienībai ar darba tirbu pārobežu režīmā. Mums ir jā jādod vairāk iespēju akadēmiskai un profesionālai izglītībai. Es esmu guvis pieredzi vidējā uzņēmumā, un man sevišķi tuva ir duālā izglītības sistēma, darba vidē balstīta izglītība. Lai to vairāk atbalstītu, ir nepieciešama labas prakses protest, projektu apmaiņa, iesaistot sociālos partnerus, bet neviens nevarēs garantēt veiksmīgu vajadzīgo izglītību, un automātiski tas nenozīmē drošu darba vietu. Uh, Eh, šeit ir atkal uzdevums valstī. Eh, valstī vajadzētu tomēr arī atbalstīt eh, cilvēkus, palīdzot iegūt viņiem otro iespēju un nepametot novērtā un pēc tam uh, uzņēmēji un sekundārie izglītības nesēji tos varētu arī cent, veidot tālāk. Es atbalstu šo projektu. Paldies! Gutieres Prieto, viena minūte, lūdzu. Priekšsēdētāji, komisāras kundze, mēs atbalstām jūsu mērķus. Esmu skeptiski par instrumentu izvēli un radikāli pret šo finansējumu. Mēs atbalstām mērķus kā tādus, protams, kaut kam jānotiek Eiropas Savienībā. Mums um, ir visaugstākais um, bezdarba līmenis. Jauniešu vidū 40% jauniešu um, ir bez darba. Nevar atrast darba vietu, kaut kam jānotiek, un 50% il, ilglaika bezdarbnieku ir mazkvalificēts uh, darba spēks saskaņā statistiku, bet Eiropas Savienība ir attīstījusi programmu, uh, bez garantijām. Mums labprāt gribētu programmu, kas ne tikai koordinē, bet arī garantē mērķu sasniegšanu. Jo pastāv šī ātri pieaugoša digitālā plaisa starp cilvēkiem Eiropā. Un ir subsīdijas no sociālā fonda, bet uh, darba dienesti, nodarbinātības dienesti tomēr nevar piedāvāt uh, darba vietas. 25% no Eiropas fondiem, līdzekļu no Eiropas fondiem jāiegulda izglītībā. Klūnē kundze. Paldies priekšsādātājiem par šīs schēmas detaļām. Uh, Kā jau izskanēja, 20% no jauniešiem bez darba, 40% darba devējiem savukārt grūtības sameklēt um, piemērotu darba spēku un 50% no ilglaicīgi, uh, uh, no ilglaicīgiem bezdarbniekiem uh, nevar uh, piedāvāt tās kvalifikācijas, ko darba devējs uh, vēlētos redzēt. Un var atcerēties līdzīgas problēmas pagātnē. Un eh, jāspēr um, soļi, lai um, labotu situāciju. Darba devēji jāiesaista šajā modelī, arī apmācības modelī. Jo tas ir viņu interesēs, lai viņi, tas, to, tas tiek darīts, lai viņi varētu sameklēt darba ņēmējus. 27 miljārdu uh, Uh, finansējums uh, Eiropas sociālā fonda ietvaros ir pieejams šai programmai, un es ceru, ka dalība valstis pie tā strādās un attīstīs apmācības programmas uh, nepieciešamu prasmju apgūšanai. Protams, kvalitāte un kvalitātes monitorings svarīgs. 70 miljoni eiropieši uh, neprot uh, labi lasīt vai rakstīt, tas uh, tiešām jāuztver ļoti nopietni. Mūsu jaunā laika ekonomika, kas apstākļos, tad tiešām mums ir nepieciešams šīs prasmes, lai mm, panāktu izaugsmi. Paldies, Blinkevičūta kundze. Paldies, priekšsēdētāji, komisāras kundze. Paldies, ka prezentējāt jaunu prasmju programmu Eiropai. Šobrīd um, digitālā vide pieprasa aizvien jaunas kompetences. Kompetences ir jāaktualizē, ir jāpilnveido, jo rodas jauni sektori, jaunas darba nišas, uh, kurām jāpielāgojas. Bet uh, neskatoties uz augsto bezdarba līmeni Eiropas Savienībā, uh, darba devējiem grūti atrast darba ņēmējus ar labām. Mm, prasmēm, kvalifikācijām, kas varētu aizpildīt šis vakants. Līdz ar to jāieguld vairāk apmācībā. Un uh, darba ņemējiem, ņemējus vajadzētu motivēt mācīties darba vietā. Vajadzētu sadarboties ar uh, universitātēm un uh, izglītot tādus kadrus tādās profesijās, kas ko pieprasa tirgus. Un uh, smadzeņi tiešām aizplūst no Eiropas, uh, labi izglītoti uh, darbinieki dodas prom, līdz ar to jāveido labi apstākļi darbam cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, arī jaunām māmiņām, piemēram. Šuiks kundze nākamā. Paldies priekšsēdētājiem! Es eh, atbalstu jaunu prasmju programmu Eiropai. Vēlos apsveikt komisiju, eh, ka tiek spēc šāds solis. Tas ir ļoti svarīgi darba tirgumu. Eiropas pilsoņi ar šo instrumentu rokā var eh, pielāgoties darba tirgus vajadzībām, darba devēju vajadzībām apzinoties, ka šī pasaule strauji mainās. Protams, jādomā par jauniešiem īpaši, bet arī par darba ņēmējiem, kam uh, jāatrod darbs, kurā jāpaliek uh, ilgu laiku. Un, um, Ir ļoti žēl, ka dažreiz jauniešiem, neskatoties uz labu izglītību, jāpieņem tādu zem, uh, zemi kvalificēts uh, darbs, jo citu viņa nevar atrast. Un uh, labi, ja ka mēs uh, vēlamies um, nodarbināt līdz 2020. gadam 70% uh, šīs dienas bezdarbnieku vecuma grupā no 20 līdz 64 gadiem. Tas ir labs mērķis, tas ir nepieciešami. Digitālas prasmes šeit ir īpaši jāizceļ Un um, jāuzlabo apstākļi darba vietām. Um, izglītība un apmācībai šeit ir izšķiroša loma. Īpaši, lai palīdzētu jauniešiem. Bet es domāju, ka mēs pie tā vēl nonāksim vēlāk. Un kopumā nodarbinātībai ir milzīga nozīme. Paldies, eh, Libatskas kundze, viena minūte. Paldies priekšsādātājiem. Es pievienošos uh, eh, eh, uh, uzslavas vārdiem komisijas adresē, bet uh, par prasmēm kā tādām. Te jāpievēršas izglītībai. Kāda ir izglītības loma sociālajā dzīvē? Izglītības kvalitāte rezultāti jāvērtē nevis ar testiem vai eksāmeniem, bet skatoties, kā cilvēks sagatavos turpmākai dzīvei. Ir citas prasmes, horizontālas, kas ir nepieciešamas, bet arī sociālas un mentālas prasmes ir svarīgas. Un treškārt, priekšsēdētāji. Jāskatās, lai darba, lai uzņēmēji un uh, uzņēmumi iesaistītos šajās programmās. Uh, lai uh, viņi uzņemtos saistības, lai radītu darba vietas, lai piedāvātu darbu uh, jauniešiem citu starpā. Un mums jāpamaina arī metodes un mācību programmas jāpielāgo. Un arī šī neformāla, neformāla ceļi, kas ved pie izglītības, ir jāizmanto Erasmus plus programma, ir uh, laba iespēja mm, apgūt uh, jaunas prasmes. Bet uh, mūs interesē arī prasmes, kas tiek pieprasīts ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī ārpus tās. Priekšsēdētājs pārtrauc un atgādina par laika limitiem. Vārds tiek dots Morisana kungam. Pusotra minūte. Paldies priekšsēdētājiem, komisija kolēģi. Uh, Līdz 2030. gadam droši vien uh, tirgu piepildīs profesijas, kuras mēs šodien vispār, uh, par kurām mēs šodien vis, neesam dzirdējuši. Tieši tā kā, ja mēs šodien salīdzinātu ar uh, situāciju pirms 30 gadiem, nu, tad droši vien. Uh, tās kvalifikācijas, kas būs relevantas nākotnē, uh, mums uh, šodienas cilvēkiem būs pilnīgi nezināmas, un uh, šis temps tikai pātrināsies. Un ko tas nozīmē? Jauniešiem, šodienas jauniešiem vajadzīgas rītdienas prasmes. Mēs daudz runājam par digitālām prasmēm. Mēs tā personalizējam digitālo darba kārtību. Šādi pilsoņi jūtas, ka mēs kaut ko darām viņu labā. Un ko konkrēti varam izdarīt? Jāpiesaista jauniešu organizācijas, uh, sagatavojot mūsu priekšlikumus digitālai mm, kompetence. Ir kaut kas, kas praktiski jāpielīdzina mm, spēja lasīt, tas ir tas jāapgūst uh, no agrīnās bērnības. Un um, mm, šādi mēs pārliecināsimies, ka darba ņēmēji atbilda tirgus uh, vajadzībām. Jāskatās, lai arī budžetā atrastos līdzekļi, lai spērtu visus nepieciešamos soļus, lai sameklētu uh, līdzekļus budžetā un lai uh, mēs no, no, no tradicionālās. Uh, metodas pāriet uz uh, šo modernāku pieju. Paldies, uh, Vordas kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Es te vēlētos globālu un uh, uh mūžilgu uh, pieju redzēt um, šo jaunu prasmju apgūšanai. Jāveicina uzņēmē darbība, kreatīva domāšana, kapacitāte vietas uh, veidošana, problēma risināšana, lai uh, mūsu jaunieši kļūtu par atbildīgiem pilsoņiem. Viņa dzīvo pasaulē, kas strauji mainās. Mēs šīs uh, turpmākās pārmaiņas vēl nevaram iedomāties, bet nākotne būs vēl digitalizētāka, vēl savienotāka. Tāpēc um, mediju kompetence, digitālā kompetence ir šo prasmju neatņēmama sastāvdaļa, bet nevajadzētu aizstāt eh, cilvēku prātu ar rīkiem. Eh, jāveicina kreatīva domāšana, mm, lai pilsoņi ne tikai izmantotu instrumentus, bet eh, paši būtu radoši cilvēku radošā sabiedrībā. Mans pēc šīs programmas mugura kalns ir pilsoņu izglītība, ieskaitot e-izglītību, formālu, neformālu un uh, informālu pieju. Uh, Paldies, Paunovas kundze. Eh, zinātības, eh, zinātības eh, visos dzīves aspektos progresējoši Eiropas Savienībā. Tas ir priekšlikums. 40% no iedzīvotājiem ir augstāko izglītību, tomēr viens no katras ceturtais Eh, var strādāt atbilstoši savām zinātībām. Un es domāju, ka Eiropā mums ir nepieciešams attīstīt kompleksākus uh, programmas, lai arī attīstītu uzņēmējdarbības uh, zināšanas. 90% no visiem darbiem uh, vajadz, būs nepieciešams aug, IT zināšanas. Uh, Eh, pat labāk internets tiek izmantots pārāk maz, eh, bet nākotnes darbam tas būs absolūti nepieciešams. Vēl runājot par pievienoto vērtību, mums ir jāpievērš uzmanība praktiskajām zināšanām, eh, kā arī praktiskajām programmām, kuras pastāv jau pat labāk. Eh, prasmes ir eh, jāpilnveido un tās jāsavieto ar darbinieku un uzņēmēju vajadzībām. Mums ir vienotais tirgus biznesam, tagad to vajag cilvēku kapitālu kapitālam. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad eh, mums ir brīvais mikrofons. Tagad dosim vārdu tikai četriem deputātiem, jo mēs esam aizkavējušies, tāpēc arī mums ir jābūt īsam. Un tagad viena minūte Monteiro tik jādā. Paldies. Atvainojiet, priekšsēdētāji kungs, komisāres kundze kā div, divus pīlārus balstīt ar šo te programmu. Mums ir jāatbild uz bezdarba Eiropas Savienībā, ir tīpaši jau saistībā ar jauniešu bezdarbu, par ko tika runāts. Tāpat ir nepieciešams stimulēt daudzu valstu ekonomiku, kam trūkst kvalificētu darbinieku, ir tīpaši nozīmīgos sektoros. Un tad vēl turisms, kur 12% eh, eh, IKP un 25 miljoni cilvēki ir nodarbināti nepieciešams turpināt uzņēmēju digitalizāciju un e, apgūt digitālās kompetences, it īpaši jau, kā jau es pieminēju, turisms ir svarīgs darba mobilitāte un praktiskā darba instrumenti, e, kā arī MVU darbs. Mums ir vajadzīgi kopīgi mācību plānu, e, tiešsaistes platformas darba tirgu, kā arī kvalitātes kvalifikācija, stratēģija cilvēku resursiem. Un tagad minūte Blanko Lopesam. Paldies priekšsēdētāji kungs. Parlaments jau ilgi prasa kopēju stratēģiju jaunām prasmēm. Un visbeidzot, darba kārtība ir pieejama. Ja Eiropa vēlas uh, būvēt jaunus šķēršļus, tad tas būtu fatāli. Mums ir nepieciešama jauna, iekļaujoša uh, izglītības programma, kas pārvadātu šo aizu, kas veidojas it īpaši digitālās ekonomikas jomā. Ļoti nozīmīgas ir iniciatīvas par digitālo apmācību, interneta uh, izmantošanu visā ES. Mums ir vajadzīga plašāk finanšu līdzekļi darbaņēmēju izglītošanai, īpaši to izglītošanai, kuriem ir zemas kvalifikācijas, lai viņi varētu iegūt zināšanas pasaulē, kas ļoti ātri mainās. Paldies tagad Tomasič kundze, viena minūte. Paldies, priekšstādā kungs, kā jau es šodien no rīta norādīju, līdzekļu ir kļuvis mazāk. Uh, No 80 līdz 17% ir samazinājies apmācības apjoms un ekonomikas skaļi to pierāde. Manuprāt, ir nepieciešamas investīcijas jaunās zināšanās ir labāk jāsavieno apmācību un darba tirgus, kas vēl vairāk ir jāliberalizē. Ja gribam būt konkurētspējīgi, Eiropai jāpaliek atvērtai jauniem modeļiem, jāizmanto um, esošie modeļi un jāmaina tie labā izpratnē. Netflix un citas problē, programmas um, neapturēs attīstību, taču palīdzēs uh, pārveidi uh, tirgu ilgtermiņā. Tas var uh, negatīvi ietekmēt darba vietu skaita Eiropas Savienībā. Paldies, tagad Etriģ uh, kungs vienu minūtu lūdzu. Thank you. It would seem that the EU. Paldies. Uh Liekas, ka Eiropas Savienība grib izkontrolēt pilnīgi visu cilvēka dzīvē, arī standartus izglītībā un tam līdzīgi. E, bet e, kas tad īsti ir vajadzīgs katrā valstī un kādas izglītības e, formas jūs gribat atkal kontrolēt, ko cilvēki iemācās un kā to izmantot? Tie maksā milzīgas summas, miljardus, miljonus. Izglītība būs labāka, ja būs mazāk valsts un ja būs mazāk supervalsts iesaistības, ja politiķi liks to mierā. Uh, Diemžēl, eh, diemžēl situācija ir tāda, ka eh, pieeja ir negatīva un destruktīva visos līmeņos. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad komisijas vārdā komisārē Taisonē vārds lūdzu. Paldies! Cienāmie kolēģi, deputāti, es eh, īsi par saviem secinājumiem, jo laika maz kā jau pieminēja sēdes vadītājs, un es jau ievadā runāju ilgāk, e, bet noslēgumā es tomēr gribētu pateikt, ka esmu gandarīta par to, e, ka arī jūs atbalstāt e, prasmju programmas nepieciešamību. Protams, ka zinātību uzlabošana ir jāiet roku rokā ar makroekonomiku, lai uzlabotu nodarbinātību un jaunu darba vietu radīšanu. Mums ir ir Eiropas strateģisko investīciju fonds, kas arī var palīdzēt eh, panākt investīcijas ekonomikā un uzlabot eh, kvalitatīvu darba vietu pieejamību. Es jau pieminēju par kopīgo komiteju sēdi pagājušajā gada aprīlī, eh, kad bija arī runa par izglītību un apmācību, kam jāsagatavo jauniešus, lai pilnībā piedalītos sabiedrības dzīvē kā aktīviem pilsoņiem. Un un e, izmantot arī savas prasmes. Cilvēki sagaida tomēr, ka izglītība un apmācība palīdzēs e, tajām dabūt darba vietu. Mūža izglītība, e, protams, ir ļoti svarīga, jo tādā veidā arī tiek uz, radīta sasaiste ar ekonomiku un tam līdzīgi izglītība ir svarīga gan jauniem, gan veciem eh, un eh, visās dzīves stadijās. Prasmju programmas veiksme būs atkarīga no eh, daudzu spēlētāju aktīvas līdzdalības, gan dalību valsts, gan uzņēmēju, gan izglītības iestāžu pārstāvjus, eh, mācekļus apmācāmos un daudz, daudziem pārējiem. Eiropas Savienībai šeit ir jāspēlē galvenā loma eh, palīdzot izveidot efektīgu prasmju programmu programmas īstenošanu. Pateicos jums, cienījamie deputāti, par atbalstu, par iedvesmu, ar prieku turpināšu sadarbību ar jums, un kā jau es pieminēju ievadā, e, dokumenti būs jums pieejami pēc iespējas drīzāk, respektīvi tik līdz nākamajā piekdienā mēs tos būsim oficiāli pieņēmuši. Paldies, saka priekšsēdētājs komisārs kundzei. Paldies, ka ieradāties. Līdz ar to debatas ir slēgtas. due strade o di sospendere per. Nu, tā tad eh, vai nu mums ir jāpārtrauc sēde un jāgaida ministra kundars eh, kungs, kas aizviedos Mogarīnī kundzi, vai arī mēs varam turpināt sēdi eh, bez ministra. Nu, varbūt kādu brīdi minūti pagaidīsim un redzēsim, kad ministra.